Mes chers collègues, bonjour! Cienījamie kolēģi, labdien! Très bien! Pour commencer cette année... Šā gada sākumā jūs uzvedaties ļoti skaļi šodien. Šodien es vēlētos jums izteikt vislabākos vēlējumus 2018. gadam. Es ceru, ka šis gads nesīs jums labu veselību, uh, laimi un veiksmi visā eh, tajā, ko vēlties sasniegt, un, protams, arī, ko mēs vēlamies sasniegt šajā transportu komitejā. Pieņemsim darba kārtību. Darba kārtību var pieņemt, ja nav nekādu iebildumu. Iebildumu acīm redzot nav. No? Vadītāji nav nekāda paziņojuma un varam tūdaļ sākt ar mobilitātes pakotni un runāt par uh, maksas noteikšanu uh, par infrastruktūru lietošanu ar referenti Revodalonu Bonfā, Klūns kundzi, Salīnī kungu. Salīnī kungs nav klāt. Cienījamie kolēģi, tātad sāksim darbu izskatot kopumā šos uh, priekšlikums par uh, ceļu transportu, savā žargonā mēs šeit Briselē runājam par uh, mobilitātes pakotni viens. Tātad tas ir darbs, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs, jo tas skar desmitiem tūkstošu uh, strādājošo un tūkstošiem transportu uzņēmumu uh, visā Eiropas Savienībā. Tātad uz mums gūstas milzīga atbildība par šiem cilvēkiem un uzņēmumiem. Vēl bez šiem svarīgiem aspektiem mums ir jāņem vērā arī tie aspekti, kas saistīti ar mobilitāti un vīdi. Piesārņojušās emisijas un mūsu pilsoņu veselība, kā arī klimata pārmaiņas, tas viss um, zināmā mērā ir atkarīgs no tā, kā mēs to ņemsim vērā strādāt pie mobilitātes uz ceļiem un pie ko modalitātes. Tātad, kā jau teicu, uz mums gulstas milzīga atbildība, un mums ir jāsāk darbs labas sadarbības gaisotnē un ieklausoties. Lai pieņemtu piemērot likumdošanu, ir svarīgi uzklausīt viedokļus, labi pārdomāt, pieņemt pareizus lēmumus par labu pilsoņiem Un uh, jāsāk jau ar to, ka domājam par tiem, kas strādā uz ceļiem. Mēs nevaram aprobežoties tikai ar uh, avangardiskām idejām, un es rēķinos ar jums. Tālāk, kas attiecas uz šo diskusiju organizāciju, izskatīsim katru priekšlikumu atsevišķi, un kā parasti es došu vārdu vispirms referentiem, tad ēnu referentiem, un tad deputātiem, kas vēlēsies izteikties, pēc tam ekonomikas un sociālo uh, līdz komitejas uh, referentam un arī Eiropas komisijas pārstāvjiem. Noslēgumā jau atkal vārds referentam. Un vispirms par Eiro viņets direktīvu Mūsu referente ir Revo Delons Bonfakundze. Tālāk. Klūnas kundzes ziņojums. Labdien, Klūnas kundze. Un noslēgumā. Iekasēšanas sistēmas savstarpēja izmantojamība. Te mūsu referents ir Salīnī kungs. Tātad visu laiku veltīsim šim eh, trim eh, priekšlikumiem. Es ļoti strikt ievērošu katram atvēlēto laiku, jo vēlos eh, garantēt, lai, visi šie, lai visiem šiem trim priekšlikumiem tiktu atvēlēts pietiekams laiks debatēm. Un bez liekas kavēšanās vārds vispirms. Mūsu viesim, Kolankungam, kas ir transporta uh, nodaļas uh, pārstāvis, ekonomikas un sociāla lietu komitejas pārstāvis. Tātad jums vārds īsam izklāstam, lai darītu mums zinām, kāda ir tā sadarbība, kur jūs esat uh, paredzējis starp jūsu pārstāvēto institūciju un mūsu komisiju. Sveicu jūs šeit un jums vārds. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Pavisam vienkārši mēs nevaram šodien par šādu jautājumu aizmirst par daļu no Eiropas Savienības un eh, to pārstāvjiem. Vai nu runa ir par komisiju, par parlamentu vai uh, organizēto pilsonisko sabiedrību, proti, kas ir uh, ekonomikas un sociālo lietu komiteja, uh, Mums ir jāstrādā eh, kopīgi pie eh, jautājuma, kas ir ārkārtīgi svarīgs, kā jau jūs teicāt, jo līdzsvars ir nepieciešams starp ekonomiskiem aspektiem, kas, protams, ir nozīmīgi, lai darbotos Eiropas Savienība, bet arī starp vidas aspektiem, kas ir eh, mūsu dzīve nākotnē, mūsu un mūsu bērnu dzīve, un proti treškārt šie miljoni strādājošie kuram jau šobrīd būtu jāstrādā labos apstākļos. Paldies, priekšsēdētāji, ka uzņemat mūs šeit. Uh, Un es nešaubos, ka šodien tas ir tikai tāds ieskats, un nākotnē mēs noteikti varēsim strādāt kopā. Tas ir nepieciešams gan Eiropas Savienībai, gan tās pilsoņiem. Paldies! Paldies Kolonkungam! Jā, nu, cik jūs esat apņēmības pilns, mēs tik tiešām uh, labi uzsākam šo gadu. Un tagad sāksim debatas. Vispirms vārds arī Vodalonas kundzei, pēc tam ēnu referentiem un visiem pārējiem deputātiem, kas vēlēsies izteikties. Rebodalons kundze. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, dāmas un kungi. Pirms es sāku jūs iepazīstināt ar savu ziņojumu, es vēlētos vispirms nākt klajā ar priekšlikumu, ja drīkst. Vēlos piedāvāt uh, nosaukt šo dokumentu uh, par eiro uh, nodevu, jo, ja mēs izmantojam eiro viņeti uh, kā nosaukumu direktīvai, kuras mērķis patiesībā ir pārtraukt šīs uh, viņets izmantošanu, es domāju, tas nebūtu pareizi, un tos nebūs saprotam arī mūsu pilsoņiem. Es uh, domāju, ka. Tas ir priekšlikums, kas iet pareizajā virzienā. Manuprāt, šāds skaidrojums ir nepieciešams šobrīd, ja šī direktīva ir ļāvusi izveidot uh, pamatīgu ietvaru, lai cīnītos pret uh, diskrimināciju rezidentiem un nerezidentiem, nosakot uh, ceļu infrastruktūras lietošanas maksas, tad tā tomēr neļauj mums uh, pilnībā īstenot baltās uh, grāmatas mērķus, lai pilnībā ievērot principu piesārņotājs maksā un lietotājs maksā. Kā jau es teicu, uh, komisijas priekšlikums ir labs priekšlikums aptvērumu paplašināšana, iekļaujot visus kravas automobīļus un iespēja arī ieviest nodevas par satiksmes sastrēgumiem, kā arī centienu samazināt CO2 emisijas, ir pasākumi, kas ļaus labāk ņemt vērā to, kā patiesībā tiek izmantota infrastruktūra, un mums izdosies labāk arī ņemt vērā ietekmi, kāda ir transportam uz vīti. Komiteja kopumā ir paveikusi labu darbu, bet es domāju, ka um, komisija uh, vispirms piedāvā ievies šo te uh, viņet sistēmu, bet uh, um, pārtraukt šo viņet sistēmu, bet vienlaikus negarantējot to, ka tā tiek pienācīgi aizstāta ar nodevu sistēmu. Otrakārt, Uh, tiek piedāvāts ieviest aptvērumā arī uh, vieglos kravas automobīļus, bet nenovēršot uh, diskrimināciju atkarībā no automobīļu kategorijas. Un es piedāvāju vispirms neaiz, neaizliegt šīs te viņetes kravas automašīnā, bet aizstāt tās ar nodevu, kas atkarīgi no nobrauktā attāluma. Otrakārt, uh, Tālāk, kas attiecas uz uh, vieglajām kravas automašīnām, es uh, piedāvāt bez diskriminācijas piemērot šīs nodevas visām automašīnu kategorijām. Citiem vārdiem sakot, sākot no 2026. gada 1. janvāra, nodevas attieksies ne tikai uz smagajām automašīnām, bet arī uz uh, visiem auto, uh, auto, au, visām automašīnām, tā skaitā arī uz motocikliem. Tādējādi mēs varēsim samazināt uh, Tādējādi mēs varēsim novērst šo diskrimināciju. Tas ir ambiciozs priekšlikums, bet tas ir nepieciešams, ja mēs vēlamies, lai mūsu priekšlikums būtu konsekvents un lai mēs izbeigtu diskrimināciju attiecībā uz uh, ceļu uh, satiksmes dalībniekiem un lai ieviestu šo principu, kas parāds, ka piesārņotājs maksā un lietotājs maksā. Tālāk, kas attiec uz šo piesārņotājs maksā, tad es piedāvāju ieviest uh, mm, ārējo izdevumu maksas uh, noteiktiem uh, ceļiem. Uh, Eh, saskaņā ar šo pašu loģiku es piedāvāju arī, ka no 2026. gada 1. janvāra eh, tas attiecināms uz visām automašīnām paralēli eh, vēl šiem diviem lielajiem principiem, proti piesārņotājs maksā un lietotājs maksā. Nodevu sistēmas caurskatāmība ir ārkārtīgi svarīga manā ziņojumā. Lai nostiprinātu šo sistēmu, es piedāvāju vairākus priekšlikumus. Vispirms es esmu pārliecināta, ka ja mēs ieviešam maksu, lai samazinātu uh, ceļu degradāciju, tad es domāju, ka mums izdosies uzlabot situāciju. Otrakārt, lai nodrošinātu sociālo kohēziju, es piedāvāju samies, palielināt šīs te uh, maksas samazinājums līdz 50% dažos gadījumos. Uh, ņemot vērā sociāla-ekonomiskos aspektus. Treškārt, kas attiecas uz teritoriālo kohēziju, es piedāvāju lielāku fleksibilitāti dalībvalstīm un arī teritoriālajām iestādēm, ņemot vērā, kā tas uh, ietekmē periferos reģionus. Un es piedāvāju arī izmantot šos līdzekļus tur, kur uh, tie uh, tiek iekasēti, tādējādi uzlabojot leģitimitāti. Un tālāk, lai šīs nodevas būtu pieņemamākas, es piedāvāju dokumentā pienākumu nodrošināt uh, apsargātas un drošas autostāvvietas. Lai uzlabotu caurskatāmību, manā priekšlikumā ir paredzēti vairāk priekš, uh, vairāki aspekti. Vispirms jau uh, ceļu tīklu uh, pārvaldītājiem ir jānorāda, kur šie līdzekļi izmantot kādiem uh, ceļu remontu darbiem un tā, tā tālāk un tā joprojām. Es paredzu arī, ka katrai iest, valstī ir jāparādz neatkarīga uzraudzības iestāde, uh, kas uh, raudzītos uz to, kā šie līdzekļi tiek iekasēti un izmantoti. Un tālāk uh, to varētu uzticēt Eiropas aģentūrai. Vēlos norādīt arī, ka manā uh, dokumentā ir vairāki uh, priekšlikumi kas attiecas arī uz uh, uzcenojumu uh, sistēmām. Es piedāvāju arī ieviest nodevas ārējiem izdevumiem uh, ceļu satiksmes negadījumā. Mans priekšlikums ir kopējs pasākumu kopums, bet mums ir jāņem vērā uh, viss priekšlikums kopumā, lai tas tiktu, uh, lai tas būtu pieņemams un lai uh, sistēma būtu caurskatāma. Es vēlos visbeidzot pateikties visiem tiem, ar kuriem esmu konstruktīvi sadarbojusies, un vēlos pateikties arī uh, komisijas dienestiem, ar kuriem esmu sazinājusies uh, savu darbu gaitā, un vēlos pateikties uh, saviem asistentiem, kā arī uh, grupas asistentiem un Tagad ar lielu uzmanību klausīšos jūsu teiktajā cienējumie eh, kolēģi, cienījumie ēnu referenti, lai mēs kopā varētu sagatavot ambiciozu priekšlikumu. Paldies! Merci beaucoup, madame! Lielas paldies, Rvauda Lanskundze! Un došu vārdu runātājiem. Vispirms ēnu referenti. Trīs minūtes eh, katram. Eh, paldies, priekšsēdētājs kundze. Pašā sākumā vēlos pateikties referentei par šiem skaidrojumiem un par šo ziņojumu. Vēlos atbalstīt eh, šo darbu un turpmāko darbu. Tāpat arī šis piedāvājums grozīt virsrakstu, manuprāt, ir pieņemams. Nevar taču vairs runāt par eiro viņieti, ja vēlamies atteikties no viņietēm. Parlaments jau vairākās rezolūcijās un satiksmes Baltajā grāmatā ir paudis mūsu nostāju par šo principu piesārņotājs maksā, lietotājs maksā, un mēs pieprasījām arī efektīvu, reāli īstenojamu likumdošanu. Komisija ir ņēmusi vēro šo priekšlikumu un, kā jau minēja, piedāvāja labu priekšlikumu, kas dodas pareizajā virzienā. Diemžēl Tāpat kā referente, es nožēloju to, ka komisija nav paredzējusi saistošu pienākumu šajā ziņā. Runāt par uh, Kristīni, šo referenti vēlos minēt to, ka šis priekšlikums ir ļoti drosmīgs, ļoti ambiciozs. Un iespējams, ka dažviet uh, ir notikusi došanās tālāk par uzstādīto mērķi, taču katrā gadījumā sākumam šis ir labs sākums un ceru, ka panāksim arī labu līdzsvaru vēlāk. Šeit vēlos uzsvērt pāris punktus. Blakus ceļu iesaistīšana šis aspekts man šķiet sarežģīts. Es, protams, saprotu argumentu, ka citi šoferi brauks pa apkārt ceļiem, lai izvairītos no ceļu nodevas. Taču es domāju, ka šī piemērotības jomas paplašināšana ar to nav pietiekami pamatota arī pie mums ETP vidū. Referentes uh, priekšlikums, ka būtu jāņem vērā sociāla ekonomiskie faktori, nosakot nodevas. Ar to saistībā man rodas jautājums, kā mēs varam to aprēķināt konkrētā veidā. Tad arī paredzētās atlaides ceļu lietotājiem, kas dodas uz darbu. Manuprāt, par to arī vēl ir rūpīgi jāizdiskutē, jo tas rada milzīgu birokrātisko slogu. Vai šeit tiešām varam atrast kādu labu risinājumu, vai tikai radīsim jaunas problēmas šādi rīkojoties? Tad priekšlikums aprēķināt uh, ceļu nodevas uh, saskaņā ar CO2 emisijām, manuprāt, tas arī ir ļoti problemātisks. Un, manuprāt, šeit eh, komisijas priekšlikums ir daudz reālāks. Pozitīvā veidā es varu atbalstīt šī priekšlikuma saskaņotību saistībā ar to, ka ir jāaptver ik viens transporta līdzeklis, kas izmanto mūsu ceļus, tādēļ arī atbalstu motociklu un autobusu iesaistīšanu, iekļaušanu, kaut arī šeit vēl mazliet ir jāpiemēro lietas, un referente jau daļai to īstenoja attiecībā uz autobusiem. Tad runājot par eh, piegādes uh, transporta līdzekļiem, mazajām kravas automašīnām, mēs šeit parlamentā diskutējām par to, ka šie transporta līdzekļi nevar uh, bez nosacījuma veidā braukt pa ceļām. Uh, Priekšsēdē lūdzu ievērot runāšanas laiku. Jā, labi. Tātad problēmas mēs saskatām ar uh, negadījumu izmaksām. Uh, par to mums ir jādiskutē. Ekonomikas sociāla lietu komitejas atziņums pieprasa augstāku caurskatāmību un akceptanci sabiedrībā. To es apsveicu, to attiecīgi arī ņēma vērā referenta. Un, manuprāt, šeit iemaksu sasaist ar mērķu uzdevumiem tiešām ir pieņemami, un mums ir jānodrošina tas, eh, lai pilsoņu sabiedrība akceptētu šādu sistēmu. Kā jau minēju, es priecājos turpmāko sadarbību, gribēju vēl minēt pāris eh, aspektus, taču priekšēdētāji rīkojas ļoti strikti un eh, liek man beigt ar šo runu. Paldies! Lielas paldies! Es nezinu nevienu priekšsēdētāju, kurš ļauj runāt divas minūtes ilgāk. Uh, Tā kā nevarētu teikt, kas būtu sevišķi stingra, bet nav nu, tā kā ir gada sākums, tad ir izņēmums. Nākamais runātājs, vai jūs varēsiet iekļauties runas laikā vai nē? Paldies! Priekšsādātājs kundze, referents kundze, referentes um, ziņojums ir ļoti ambiciozs gan saturiski, gan laika grafika ziņā. Un Es vēlos teikt, ka mēs grupā joprojām diskutējam par uh, būtiskākajiem jautājumiem, kas ir šajā ziņojumā. Tātad uh, debats mūsu grupā vēl nav noslēgušās. Es, protams, respektēju referents vēlmi pēc iespējas ambiciozāk virzīties uz priekšu, taču ir vēl vairāk neatbildēt jautājumu, nesam vēl droši par tvērumu, par motocikliem, neesam droši, ka tiešām būtu prātīgi attiecināt uh, šīs normas arī uz tiem. Bija arī jautājums par uh, lietotās sociālekonomiskajiem apstākļiem un par to, ka vajadzētu pielāgot uh, nodevas tiem, bet, nu, manuprāt, te būtu bezgalīgas diskusijas, um, ja mēs tam pievērstos. Īpaša Eiropas Savienības uh, ceļu iestāde pilnīgi noteikti nav mūsu vēlmju sarakstām, un tāpat arī sekundāro ceļu tīklam piemērojamās nodevas nav mūsu vēlmju sarakstā. Tātad šie ir vairāki iebildumi, kurus vēlējāmies paust. Piekrītam tam, ka vajadzētu atbilstošu bāzi šim nodevām un ka ir jāsako komisijas priekšlikumam par to, ka piesāņotājām, piesāņotājām ir jāmaksā. Tas ir labs princips. Tālāk par marķēšanu. Mūsu grupā ir dažādi viedokļi par to, eh, kur vajadzētu novirzīt šos ieņēmumus, eh, bet eh, infrastruktūras uzlabošana, protams, ir viens no aspektiem, kam vajadzētu pievērst uzmanību. Referente saka, ka, ja mēs piemērojam nodevas, tad ir jānodrošina tas, lai būtu arī drošas un apsargātas stāvvietas. Piekrītu, ka uz Eiropas ceļu tīkliem šādu stāvvietu trūkst un daudzi šoferi bieži konstatē, ka viņu transporta līdzekļi ir apzakti, izdamalēti. Tātad uzlabot stāvvietas un to drošību ir ļoti svarīgi. Tāpat referente saka, ka ir jābūt uh, labākajai attieksmē pret transporta līdzekļiem, kas nepiesārņo Tātad, kā jau teicu, diskusijas eh, vēl turpinās, bet katrā ziņā pateicamies jau tagad referentē par padarīto darbu. Lielas paldies! Iekļāvāties trīs minūtēs ļoti daudz sološu gada sākums. Rikē kunga gan nav, bet uh, eh, Toļčiks kungs šeit ir un pārstāv savu grupu trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi, sveicināti! Šodien Emanuels Makrons um, apmeklē Francijas ziemeļus, uh, tam gan nav nekāda sakara ar uh, šo priekšlikumu, taču šī iemesla dēļ Dominiks Rikē nav varējis ierasties un lūdza man paustu viņa komentārus. Man jāteic, ka grupā debatas vēl turpinās, tādēļ nevaram vēl neko konkrētu precizēt, taču Dominiks Rikē vēlētos pateikties referentē par kvalitatīvo ziņojumu. Viņš uzskata, ka priekšlikums iet pareizajā virzienā jau komisijas uh, līmenī un referentes uh, korekcijas to ir tikai uzlabojušas. Runājot par nodevām un uh, transporta līdzekļu kategoriju paplašināšanu, šī pieeja šķiet sasaucas ar pieju maksā lietotājs un maksā tas, kurš piesārņojumu. Tāpat arī mērķis eh, marķēt eh, un eh, sekot šim finansējumam, lai uzlabotu infrastruktūru stāvokli, lai uzlabotu kopējo situāciju transporta līdzekļu jomā uz ceļiem, arī ir viens no pamatprincipiem. Jūs nepārsteigts tas, ka Rikēja kungs atbalsta to, ka nepieciešama šāda Eiropas ceļu aģentūra Taču ir vēl vairāki aspekti, kas jāprecizē, piemēram, normas pastāvošo koncesiju gadījumā, jautājums par to, kurš būs eh, kompetents par eh, nodevu piemērošanu tīklam. Un visbeidzot, Dominikam Rikē šķiet ļoti svarīgi tas, lai dalībvalsts nolīgumē ar eh, transporta iestādēm subnacionālā līmenī varētu piemērot nodevas tīklam ar savu iestāžu turniecību. Un lūk, tas arī būtu viss, ko Damerikrikai kungs vēlētos teikt šobrīd. Paldies! Paldies, Toņškas kungs! Es esmu no tā paša vēlēšana apgabalā, no kura Rikai kungs, bet es gribēju ierasties šeit un uh, netikties ar prezidentu. Tādēļ man jāsaka, ka jums ir paveicies, ka es tomēr ierados pie jums. Nākamais runātājs. Talondekiem. Paldies. Priekšsēdā mēs saskatām vairākus pozitīvus aspektus šajā komisijas priekš piedāvājumā, īpaši, ka šie smagie transporta līdzekļi tiek iekļauti, viss tiek balstīts uz attālumu un arī punkts par klimata izmaksām. Taču mums ir jānodrošina šī izmaksu atbilstība lai tiktu nodrošināts ilgspējīgs transports un lai tas būtu vienmēr lētākais. Mums ir jānodrošina tas, ka turpinam piemērot piesaņotais maksā principu. Paldies! Merci beaucoup, monsieur! Lies paldies, Talundis kungs! Tagad došu vārdu deputātiem, kas nav ēnu referenti, bet kas vēlas iesaistīties debatēs katram viena minūte. Fosters kundze, jā, es zinu, grūti. Grūti, bet viena minūte tikai. Lūdzu. Thank you, Chairman. Very... Paldies, priekšsēdā, ļoti dāsni. Vēlos pateikties referentei par paustajiem komentāriem, taču es uh, tagad nerunāju grupas vārdā, bet gan savas uh, delegācijas vārdā. Uh, Un mēs tāpat kā komisija neatbalstam aptvērumu jomas paplašināšanu, ne, tas, kā autobusi tiek iekļauti un cilvēki, kas dzīvo lauku apvidos. Nepiekrītam komisijas apgalvojumam attiecībā uz eiro emisiju klases atcelšanu un to, ka šo aspektu par CO2 emisijām. Uh, Arī metodoloģija šeit nav īsti pareiza. Mūsuprāt, šī ir dalībvalstu kompetence attiecībā uz izmaksu sadalījumu un noteikšanu piemērot eh, principu piesārņotājs maksā, to mēs atbalstam, taču vajadzētu nodrošināt iespēju izvēlēt, izvēlēties starp uz laiku vai attālumu balstītām pieejam Un mēs saskatām šeit dažādas problēmas, ja sistēma tiktu mainīta dalību valstīs. Šī mm, līdzekļu piešķiršana konkrētiem mērķiem, tā arī ir dalību valstu kompetence, to mēs atbalstam. Un noslēgumā vēlos pateikties referentai par paveikto darbu, taču mums ir pilnīgi cits viedoklis par to, kā šeit darbs būtu jārisina. Paldies! Lielas paldies, Osteris kundze! Nu, kā redzējāt, jums bija vēl 30 sekundes eh, dāvanā. Tā tad esmu ļoti jauka pret jums. Nākamā runātāja, paldies priekšsēdētājs kundze, paldies referents kundze. Atgriežoties pie komisijas priekšlikuma eh, būtības, eh, tajā varbūt neiedziļināšos, taču uh, runājot par referentes komentāriem, vairāk aspekti ir pilnīgi nepieņemami. Urbānā transporta, pilsētvidas transporta autobusi būtu uh, jāatvieglo no jebkādām nodevām. Ir vairākas nodevas, kas varētu būt aktuālas, taču ir rūpīgi jāpārdomā tas, kā tās uh, sadalīt, lai izvairītos no. Uh, neefektīva un kaitīga sloga. Jāievēro subsidiarētas princips un runājot eh, par eh, to, ka šī priekšlikuma pamatmērķis ir eh, smagā transporta līdzekļu nodevu novirzīšanu infrastruktūras uzlabošanai, tvērumu paplašināšana līdz uh, motocikliem ir nepieņemama. Uh, šobrīd jau pietiekoši ierobežojumi tiek uzlikti ar dagvielas nod nodokļiem. Eiropas Savienības eh, regulējums eh, līdz šim šajā jomā ir eh, radījis ļoti sarežģītu situāciju, un daudz jautājumu nebūs nebūtu radušies, ja jau sākotnēji tas nebūtu noticis. Paldies, nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentai par piedāvātiem priekšlikumiem. Manuprāt, tie ir ļoti interesanti. Uh, Vēlos atsaukties uz 58. grozījumu priekšlikumu, ar kuru tiek piedāvāta sistēma, lai atsevišķas eh, dalībvalstis eh, gūtu atbalstu Eiropas pierobežā. Vēlos norādīt to, ka šie ir pasākumi nacionālajā kompetencijā, un mēs labāk eh, atbalstītu Eiropas pasākumus. Dalībvalstis vienmēr cenšas eh, dot eh, priekšrocības saviem lietotājiem, rūpēties par to, lai pārējiem ir jāmaksā vairāk. Un mēs taču gribam palīdzēt eh, tām ģimenēm, kas ir nabadzīgākas, kas dzīvo ārpus pilsētām, un ja viņām tiek, uzlikti, pap, pap, tiek uzlikts papildu nodevs, tas kaut kādā veidā ir jākompensē. Uh, Referenti runā par neatkarīgu nacionālo iestādi, kas eh, regulētu visu šo procesu, bet, lai tiešām nodrošinātu vienlīdzīgā tieksmi, iespējams, mums vajadzētu pārdomāt Eiropas institūcijas izveidi. Tad eh, nodevu iekasēšana konkrētiem mērķiem. Diemžēl jāmin, ka ne visās dalībvalstīs konstitūcijas eh, pārēdz īpašu šādu finansējumu pieš iezīmēšanu. Piemēram, Spānijā to regulē finanšu ministrija. Tad grozījuma priekšlikuma 29 un 50, eh, tās daļas, kas attiec uz nulles emisijām, es īsti neizprotu, kā jūs vēlaties šeit eh, izsvītrot šo lietu, izņemt to no komisijas un pārlikt uz citu vietu. Gribētu dzirdēt sīkākus skaidrojumus. Paldies, nākamā runātāja. Runātājs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī referents kundzei par priekšlikumiem. Manuprāt, tie dodas pareizajā virzienā. Finansējuma iezīmēšana konkrētiem pasākumiem, to es atbalstu, taču īsti nezinu, kur tas ir jānosaka. Šeit es vairāk atbalstu subsidaritātes principu. Runājot par um, izmaksām saistībā ar sastrēgumiem. Nu, man ar to ir tāda dīvaina sistēma, sajūta vēdrā, jo man šķiet, ka dažreiz uh, var pat uh, uh, radīt būvlaukumus tikai, lai varētu iekasēt nodevas. Tad mums ir jāpiemēro pārobežu konsekventa piemērošana, jānodrošina sastarpējā savietojamība aprēķini balstoties uz laiku, nevis uz attēlumu, to es, eh, tam es dotu priekšrauku nekā pašreizējai viņetai. Paldies! Merci, monsieur Kahn. Madame de... Liels paldies, eh, Demonte kundzei vārds. Sī, si, grazie. Innanzitutto un... Paldies. Paldies. Vispirms vēlos pateikties um, ēnu referentiem un um, referentē par šo ziņojumu. Uh, bet eh, vispirms komentārs par sastrēgumu nodevām. Es domāju, ka Eiropas līmenī mēs jau esam redzējuši vairākus eh, piemērus, kad sākumā bijusi pretestība, bet pēc tam cilvēki, pilsoņi, lietotāji, kas izmanto infrastruktūru, to ir pieņēmuši. Runājot par piedāvātajiem grozījumiem, man šķita interesanta atsauce uz sekundāriem ceļiem, jo man šķiet, ka te šis uzstādījums ir diezgan komplicēts. Eh, sekundārie ceļi sastāda šobrīd diezgan liela problēma, jo tiem cauri brauc eh, cilvēki, lai izvairītos no nodevu maksāšanas eh, uz maksas ceļiem, un tur ir ne tikai sastrēgumi, bet arī piesārņojums. Ir arī atsauce uz pieturvietām, apstāšanos un tālāk runājot par maksas ceļiem. Eh, šiem nodevām, protams, ir pēc tam jāatgriežas infrastruktūra investīcijās, lai uzlabotu šo infrastruktūru stāvokli. Tālāk par konceptu maksā tas, kurš piesārņo. Jāievēro vairāk aspekti. Lai eh, pieeja būtu visaptveroša, tad te ir jāiekļauj vairāk transporta līdzekļu. Jāpievērš uzmanība brīdis astriem. Paldies, Demats Kunze, Ajuta Uh, Kunce, jūs uh, ieradāties nedaudz ar nokavēšanos. Kā jums iet? Laimīgi jauno gadu. Tā kā esat ēnu referenti, jums vārds trīs minūtes, uh, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze, atvainojiet, lidmašīna ieradās ar nokavēšanos, ierados cik ātri vien varēju. Atvainojos arī par aizmakušo balsi. Runājot par šo dosjē, gribēju koncentrēties uz četriem fundamentāliem punktiem, par kuriem jau paudām eh, mūsu pozīciju, kas iekļaujas arī grozījumos, ko piedāvājam. Runājam par infrastruktūru, runājot par infrastruktūru izmaksām. Komisijas priekšlikums mums šķiet pieņemams šajā ziņā un pozitīvi vērtējam direktīvas tvērumu paplašināšanu. Iekļaujot eh, tātad eh, vieglus atputlīdzekļus, uh, Eh, buseņus, eh, mikroautobusus un autobusus. Eh, līdzekļi ir jāinvestē pilnīgi obligāti infrastruktūras uzturēšanā. Tas mums ir ļoti svarīgs princips. Domāju, ka daudz tam arī piekrīt. Tālāk runāt par ārējām izmaksām. Ja mēs internalizējam vides izmaksas, kas ir tā saucamās ārējās izmaksas, tad ir jāpieņem efektīvi pasākumi, uh, Un uh, tik tiešām jāpievērš uzmanība, uzmanība tiem transportlīdzekļiem, kas reāli piesārņo mazāk. Ir jāpievērš uzmanība tam, lai reāli samazinātos piesārņojums. Šī pat loģika ir jāizmanto arī infrastruktūra izmaksu pārdalē. Ir jābūt skaidram mērķim, skaidram iznākumam attiecībā uz šiem papildu izdevumiem. Šim ārējām izmaksām obligāti pēc tam ir jāatgriežas uh, infrastruktūras labošanā, lai samazinātu, uh, lai samazinātu piesārņošanu un tātad, lai veicinātu arī ar alternatīvo transporta līdzekļu izplatību, tādu infrastruktūru izplatību, kas varētu palīdzēt uh, samazināt šo piesārņojumu. Jo šobrīd situācija pilnīgi noteikti tam nav vēl labvēlīga, lai cilvēki varētu pievērsties tātad citiem transporta līdzekļiem. Cilvēki Eh, kas eh, pārvietojas eh, un kas maina transporta līdzekļus, gan arī preces, kas šobrīd tiek transportētas nepārāk ilgspējīgos veidos, būtu jāmaina šī pieeja, lai būtu iespēja izmantot ilgspējīgākus un zaļākus transporta līdzekļus, gan cilvēku transportam, gan preču transportam. Tālāk runājot par nodevu un investīciju piemērošanu. Ir ļoti labi investēt uh, šīs uh, nodevas uh, infrastruktūras labošanā un zaļāk transporta līdzekļu veicināšanā, taču ir jābūt pilnīgai skaidrībai, kāda tieši ir šī procedūra. Un visbeidzot par caurskatāmību arī šeit ir jābūt skaidrībai. Ir skaidri jānošķir izmaksas, struktūrālās izmaksas, ārējās izmaksas un pārvaldības izmaksas. Ir skaidri un publiski jānorāda, kādi uh, ieguvumi būs šo izmaksu piemērošanai, cik samazināsies eh, CO2, cik lielā mērā samazināsies sastrēgumi uz ceļiem, piemērojot eh, šādus eh, jaunus principus, par cik samazinājies satiksmes negadījumu skaits un kā ir uzlabosies drošība. Lūk, šie būtu četri punkti, kuriem mēs gribējām pievērst uzmanību. Paldies! Lies paldies, Ajūto kundze! Tagad dodu vārdu Ekosak referentam Albertam Lazola kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze, labdien! Paldies, ka uzaicinājāt mani, lai iepazinā, iepazīstinātu jūs ar Eiropas sociāla un ekonomisko lietu komitejas atzinumu par šo direktīvu. Tātad šeit ir svarīgi ņemt vērā pamatmēķi, kas ir arī emisiju samazināšana. Un runa par Eiropas Savienības sistēmu, kas uh, ir balstīta uz uh, nobraukto apjomu, lai eh, būtu pēc iespējas mazāka birokrātija, lai būtu optimāli apstākļi uz ceļiem, lai būtu mazāks piesārņojums. Princips eh, maksā tas, kurš piesārņo, ir noteikti ar pozitīvu ietekmi gan uz ceļu infrastruktūrām, eh, gan samazinot piesārņojumu un sastrēgumus. Mūsu tekstā esam jau norādījuši vairākus aspektus, kam jāpievērš uzmanība. Mēs kā komiteja vēlamies pievērst uzmanību tam, ka pakāpeniski šie principi jāpiemēro gan smagajiem, gan vieglajiem transporta līdzekļiem, lai uh, pilnveidotu šo transporta sistēmas tīklu visos liemeņos. Ir nepieciešami, eh, ne, nepieciešams investīcijas uh, Eiropas līmenī, uh, taču uh, šie skaidri, protams, uh, var atšķirties atkarībā no laika posma, kurā mēs eh, analizējam šo situāciju, kāds tad ir šis eh, investīcija līmenis un ko mēs varētu piesaistīt eh, infrastruktūras uzlabošanai, pilnveidošanai. Šajā sakrā ir jāņem vērā arī ārējās izmaksas alternatīvu transporta līdzekļu pilnveidošana, kā dzelzceļš, uh, automātiskās automašīnas, bezpilota automašīnas un cita veida infrastruktūras uzlabošanu uz ceļiem. Tāpat uh, vēlamies uh, uzsvērt nepieciešamību ievērot elastību perifērējos reģionos, laukos, uh, kalnos. Šie pasākumi ir tādi, kuriem ir jābūt caurskatāmiem, skaidriem, lai uh, arī cilvēki varētu saprast, kāpēc tas ir vajadzīgs. Tādēļ ļoti svarīgi pievērst uzmanību tam, lai būtu skaidra informācija, jau nekavējoties par to, kur un kā tiks izmantoti šie iegūtie līdzekļi. Un tāpat uh, jādomā, tas, kā, jādomā par to, kā tas ietekmēs arī nodarbinātību. Uh, ir uh, jābalstās uz zinātniskiem datiem un uh, principiem, kas ir arī norādīti direktīvā par uh, šī finansējuma piesaisti. Mēs uh, vēlamies apsveikt referenti un paust atzinību par paveikto darbu, kā arī par to, kas ir sasniegts eh, līdz šim darbojoties eh, šī priekšlikuma kontekstā. Paldies un labu veiksmi! Paldies, Mazula kungs! Ekonomiskās un sociālo lietu komitejas vārdā uh, izteicāties jūs un tagad došu vārdu komisijas uh, pārstāvim. Paldies priekšsēdētāji, paldies par jūsu labvēlējumiem, tie mums šogad noteikti noderēs. Jāsaka, mans uzdevums eh, šajā pirmajā ziņojumā ir ārkārtīgi vienkārši, jo komisija var tikai un vienīgi atbalstīt šo priekšlikumu. Mēs priecājamies par to, cik labi ir sagatavots šis eh, priekšlikums, kas apstiprina um, galvenos eh, komisijas principus, kas attiecas uz ārējām izmaksām, tad, jāsaka, referente iet vēl tālāk nekā tas ir piedāvāts eh, komisijas priekšlikumā, īstenojot principu piesārņotājs maksā. Es, protams, negrasos eh, detalizēt apskatīt katru grozījumu, taču pieminēšu dažus, kas, manuprāt, ir svarīgākie. Vispirms eh, direktīvas paplašināšanu uz visiem transporta līdzekļiem, kas ir komisijas priekšlikuma pamatā. Es dzirdēju iebildumus no dažu deputātu puses, jo īpaši, kas attiecas uz uh, šo aptvērumu uh, un piemērošanu arī uz autobusiem, jo tas ir uh, sabiedriskais transports, taču tas, ka mēs cenšamies veicināt sabiedriskā transporta izmantošanu, nenozīmē, ka mēs nedrīkstam aplikt ar, uzlikt nodevu šim transporta veidam sākotnēji mēs, protams, cenšamies atteikties no eiroviņietes un pāriet uz nodevu sistēmu, tādu kā to piedāvā arī komisija. Otrs princips, par kur vēlos izteikt komentāru, ir līdzekļu piešķiršana, jeb earmarking angliski. Tas ir princips, ko mēs pilnībā atbalstām, pat ja mūsu priekšlikums ir ļoti piesardzīgs. Uh, jo, jo mēs jau esam zināmā mērā piedzīvojuši izkāšanos iepriekšējās reizēs vedot sarunas ar dalībvalstīm, tāpēc rīkojamies piesardzīgāk šajā gadījumā, taču atbalstam to, jo īpaši atbalstam ref, referents piedāvātos grozījumus šajā jomā. Vēlos pieminēt trīs punktus, kuros, manuprāt, būtu jāturpina diskusijas. Pirmais ir ievērojami nodevu mainīšanu, jo tas ir saistīts ar pienākumu, kas gūst uz dalībvalstīm eh, paziņot komisijai par to, proti komisijai pienākums izskatīt šādu nodevu ieviešanu un pirms tam, es domāju, vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem, jo pagātnē uh, Šī te obligātā ziņošana komisijai no dalībās puses eh, ļāva organizēt dialogu starp dalībvalstīm un komisiju, lai nodrošinātu to, ka šīs nodevas atbilst direktīvai. Otrs punkts ir samazinājumi kurus varētu piešķirt uh, biežiem lietotājiem, kas varētu būt līdz pat 50%. Mūsuprāt, tas ir ļoti daudz, un tas, zināmā mērā, varētu apdraudēt tarifu noteikšanas mērķus, un proti sastrāguma samazināšanas mērķi. Taču mums šķiet, ka būtu svarīgi uh, savietot šos dažādos mērķus, un tāpēc jāņem vērā arī uh, Uh, sociālajie un kohēzijas, jeb teritoriālas kohēzijas mēģi, bet varbūt tas ir grozījums, uh, par kuru vēl varētu runāt un pie kur varētu piestrādāt. Tālāk mēs um, piefiksējām Revodalons ambīcijas jautājumā par ārējām izmaksām. Nu, te būtu neliela piebilda, ja iebildums vajadzētu um, būt piesardzīgiem attiecībā uz šo te negadījumu uh, nodevu jo ir bijuši dažādi pētījumi, kas tomēr liek mums pārdomāt šo jautājumu. Vēlos minēt vēl kādu grozījumu, proti 35. kurā referents saka, ka Uz tiem ceļiem, uz kuriem ir paredzēta šāda nodeva, ir jābūt kvalitatīvām infrastruktūra, kvalitatīvi infrastruktūras objektiem un uh, drošām stāvvietām. Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgs grozījums, kas, uh, zināmā mērā, pamato vispār šādu te tarifu notiekšanu, jo, ja lietotājs maksā, viņam ir tiesības uz kvalitatīvu infrastruktūru, uh, Tātad ne tikai ceļu kā tādu, bet arī te ir runa par atpūtas stāvlaukumiem un tā tālāk un tā joprojām. ja ir kāds grozījums, kas tik tiešām parāda, ka mēs runājam par ceļu pakotni, tad tas ir šis, kas uh, sasaista ne tikai iniciatīvas un sociālos aspektus iekšē tirgu, protams, no komisijas puses, bet arī uh, saiknes starp šiem te sociālajiem aspektiem un uh, tarifu noteikšanu infrastruktūras izmantošanas gadījumā. Tātad tie ir galvenie punkti, kurus vēlējos pieminēt. Paldies! Liels paldies! Ležvā kungam! Ribodelons kundze, došu vārdu atkal jums uz pusotru minūti. Nu, bet redzat, ka viss iet pareizajā virzienā, bet komisija ar entuziasmu atbalsta jūsu darbu. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies visiem par uh, priekšlikumiem, komentāriem, kurus es uh, rūpīgi piefiksēju, un mūsu darbs tagad tikai sāksies. Tagad centīsimies sadarboties pēc iespējas uh, vairāk. Es piefiksēju, ka šis jautājums par eh, mans eh, piedāvāto marķēšanu nos, to atbalsta lielākā daļa kolēģu. Es priecājos arī, ka komisija atbalsta šo priekšlikumu, jo Es pavisam skaidri to ierakstīju ziņojumā, bet, protams, mēs to varam vēl precizēt. Par to būs jādiskutē arī e, trialogā. Es ceru, ka mums izdosies to panākt. Es, protams, apzinos, ka mēs pagātnē saskārāmies ar grūtībām, eh, cenšoties panākt eh, dalībvalstu atbalstu, bet es domāju, ka mums izdosies vienoties tālāk par otrās nozīmes eh, ceļiem. Te nav pienākums, tā ir tikai opcija, iespēja dalībvalstīm ievies šādu nodevu sistēmu arī uz uh, otrās nozīmes, jeb sekundāriem ceļiem. Bet sākotnē mēs, protams, domājam par galvenajiem ceļiem, Tad es tikai vēlējos piedāvāt iespēju. Tas nav obligāti. Tālāk, sociāla ekonomiskie aspekti ir svarīgi. Ajāls Sanders kundze par to runāja. Un ir svarīgi paredzēt arī šo iespēju dalībvalstīm, lai nebūtu diskriminējošas situācijas, lai ceļu lietotāji eh, netiktu diskriminēti. Tālāk, izskanēja tas, ka es neesmu ņēmus pietiekami vērā eh, dažādu, dažādos transporta veidus, proti tie, kuriem ir vairāk CO2 emisija, tie, nu, kuri rāt mazāk. Tā nav, bet, nu, eh, varbūt, ka mēs varam eh, darīt ko vairāk. Es jau teicu, ka ir paredzēts šis te samazinājums 75% apmērā nulles emisijas transporta līdzekļiem. Uh, un tāpēc arī paredzēju eh, šādu 49. un 50. Eh, grozījumu. Eh, Aijels Sanders kundze, lai skaidrot to, tie bija skaidrojuši grozījumi, un te es nevēlējos svītrot komisijas sākotnējo priekšlikumu. Šis jautājums noteikti būs svarīgs, un kā jau es teicu, mums būs nepieciešams atbalsts no jūsu puses. Es piefiksēju arī, ka vairākums atbalsta to, ka mēs izbeidzam Eiroviņets sistēmu un ieviešam nodevs, kas balstīts uz uh, nobrauktu attālumu. Zinu, ka daži vēl pret to iebilst, bet centīsimies to piemērot uz visiem transporta līdzekļiem. Protams, ir jāņem vērā arī dažādos transporta izmantošanas veidus, jeb ceļu izmantošanas veidus, un kad runa ir par uh, tīriem transporta līdzekļiem, tad tas ir jāņem vērā. Tālāk par turpmāko darbu grafiku. Grozījums ir iespējams iesniegt līdz 20. februārim. Uh, 19. un 20. martā mēs izskatīsim grozījumus un 14. un 15. aprīlī tālāk pieņemsim eh, komitejā. Paldies! Liels paldies! Revodalons kundze parasti ar turpmāko darba grafiku iepazīstina priekšsēdētāja Revodalons kundze. Un es to darīšu tātad. Grozījums ir iespējams iesniegt līdz 20. februārim. Tātad vispirms iesniegsim grozījumus un pēc tam redzēsim, kā strādāsim tālāk. Liels paldies, Revoda Lanskundze, un tagad nākamais ziņojums, nākamā referente, Klūnskundze. Noteikumi par transporta nodokļiem, infrastruktūra lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transporta līdzekļiem. Un tātad vispirms referentai vārds, tad ēnu referentiem un tad visiem pārējiem kas vēlēsiet izteikties. Lūdzu, kundze, vārds jums. Liels paldies, priekšsēdētāji! Šis ir saistīts ar iepriekšējo dosie, bet te ir runa par noteiktiem aspektiem. Maksas noteikšanai komisija eh, piedāvā, lai dalībās varētu samazināt nodavas vēl eh, zem šī minimālā eh, tarifa, kas sākotnēji bija noteikts direktīvā. Kumā mēs atbalstam komisijas priekšlikumu, bet sākumā es vēlos teikt, ka eh, nodokļu politika ir dalībvalstu pārziņā un šobrīd notiek konsultācija procedūra un padomē ir jāņem vērā parlamenta un komisijas, komitejas viedoklis, taču parlamenta viedoklis nav saistošs. Tāpēc jāsaka, ka šajā dosjē mēs varam tikai izteikt savu viedokli. Bet katrā ziņā es priecājos par šo uh, priekšlikumu, jo tas ir saistīts ar sociāla-ekonomiskiem un vidas aizsardzības aspektiem, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums būtu līdzsvarota pieeja, lai mēs atzītu to, cik uh, ceļu transports ir nozīmīgs, lai veiksmīgi darbotos iekšējais tirgus. Un es uzskatu, ka uh, nodevs, kas balstīts uz nobrauktu attālumu, uh, var uh, būt ar izšķirīgu lomu uh, Es arī tāpat uzskatu, ka ieviešot šos pasākums ir jāņem vērā eh, specifiskie nacionāliem dalībvalstu apstākļi un ir nepieciešama fleksibilitāte, lai dalībvalsts varētu rīkoties kā tās uh, vēlas, ja daži vēlas samazināt administratīvās izmaksas, eh, lai to būtu iespējams darīt, lai nebūtu netaisnīgi slogi, kas gulstos uz dalībvalstīm un transporta lietotājiem, operatoriem. Uh, Ja mēs ieviešam nodevs, kas balstīts uz uh, attālumu, tad ir jāsamazina nodevu apjoms, lai samazinātu slogu uz maziem un vidējiem izņēmumiem, jo īpaši. Un svarīgi arī novērst uh, tādu situāciju, kurā uh, notiek dubulta apliekšana ar nodevu. Tāds, uh, tas ir pamatā visam šim priekšlikumam. Tāpēc es esmu par to, ka mēs samazinām nodevu apjomu piecu gadu laikā. Mums ir nepieciešama fleksibilitāte, lai varētu vienkāršot šo uh, komisijas priekšlikumu, lai nebūtu papildus administratīvais sloks dalībvalstīm. Tāpēc savos grozījumos es attiecīgi piedāvāju arī eh, samazināt to uh, kā vienu soli, nevis eh, katru gadu, kā to sākotnēji piedāvā komisija, tātad spērt piecus uh, soļus. Tātad svarīgākais punkts ir tieši uh, šis. Un svarīgi ir tas, ka mums ir tikai uh, konsultējoša loma, un mums tas ir jāskata ar uh, iepriekšējo jautājumu. Tāpēc es tagad ar prieku uzklausīšu kolēģi komentārus un ceru, ka mums izdosies noslēgt darbu pie šī jautājuma komitejā. Paldies! Merci beaucoup! Lielas paldies, Klonas kundzei! Sociālistu grupas vārdā vērts Ertug kungam. Jā, liels paldies! Vispirms eh, es uzstājos Klaudijas Topels eh, vārdā. Viņa diemžēl nevarēja ierasties. Topadels kundze vēlējas izteikt sekošu priekšlikumu Uz attālumu balstīta nodev var būt ar izšķirīgu lomu, lai nodrošinātu drošāku un, eh, lai nodrošinātu tīrāku transportu, un kas attiecas uz komisijas eh, priekšlikumu iet eh, tālāk, tad kolēģi piekrīt, ka mums ir nepieciešams vairāk, instru, vairāk instrumentu, lai atbalstītu investīcijas infrastruktūrā un samazinātu troksni. Uh, un nodevs tādas, kādas tās ir šobrīd, nekāpo šim mērķim, jo patiesībā tās neatspogļo, kā patiesībā tiek izmantota infrastruktūra. Taču ir divi jautājumi, kurus kolēģi vēlas uzsvērt, lai sasniegtu līdzsvarot pieeju šajā dosjē. Vispirms minimālo uh, nodevu likuma samazināšana. Tā ir iespējama tikai tad, ja mēs ieviešam sistēmu, kas balstītu uz nobrauktu attālumu. Lai novērstu uh, dubultu aplikšanu ar nodevu, bet arī lai līdzsvarotu uh, nacionālo vietējo budžetu, jo dažas uh, dalībās ir ārkārtīgi atkarīgs no šīm par nodevām iek iekasētajām summām. Tālāk, uh, Mums īpaši uzmanību būtu jāpievērš tam, kā tas ietekmēs administrāciju katrā dalībvalstī. Komisijas priekšlikums spēt šo piecu, piecus soļus, ja piecu gadu laikā dažiem varētu radīt problēmas, tāpēc mēs apsveicām Klunskundas priekšlikumu. Ja mēs to ja mēs šo pārēju organizējam ar vienu soli vai e, diviem, tas būtu labāk. Liels paldies Klūnas kundzei par paveikto darbu un es ceram, ka izdosies e, panākt pareizo līdzsvaru starp e, šo, šādām nodevām, kas balstītas uz nobrauktu attālumu un ka mums izdosies panākt vislabāko laiku grafiku, ieviešot šos jaunos noteikumus. Liels paldies! Lielas paldies ērtū kungam. Van Dālinkungs, vārds jums uz trim minūtēm. Lielas paldies priekšsēdētāji. Paldies arī referentei. Mums šis priekšlikums patīk. Tas, ka mēs paredzam lielāku fleksibilitāti dalībvalstī, samazināt eh, minimālās nodevu likmes, un arī tas, ka mēs eh, ļaujam um, ja paredzam laiku uh, 2024. gada 1. janvārim. Bet jāsaka, ka mēs diskusijas grupā uh, par šo jautājumu sākām, bet neesam vēl tās noslēguši. Katrā ziņā tā, mēs esam par fleksiblu pieeju. Paldies! Lielas paldies man Dālenkungam! Kurš uzstāsies Rikei kungu vārdā? Bilbao kundze? Jūs? Maisners kundze, lūdzu, vārds jums. Es patiesībā neesmu saņēmusi informāciju, es cerēju, ka kāds cits izteiksies, ļoti žēl. Nu, Rikēja kunga viedoklis netiks nodots, acīm redzot. Labi, tad Rikēja kungs uh, nebūs uzklausījis tagad, man kārtīs kundze nav klāta. Dilons kungs, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Nodevs var būt ļoti uh, liederīgs instruments, lai patērētāji iegādātos ekoloģiskākus transporta līdzekļus. Svarīgi ir ne tikai koncentrēt uzmanību uz um, uh, nodavu ieviešanu, par ceļu izmantošanu, bet domāt arī par ekoloģiskāku transporta līdzekļu uh, iegādāšanos. Diemžēl bieži vien, kad patērētājs iegādājas automašīnu, viņš neņem vērā, vismaz tas nav viņa pirmais apsvērums, kādu šis transporta līdzeklis sastās ietekmi uz vīdi. Viņš drīzāk domā par Um, nodokļiem. Tāpēc es domāju, ka ir labāk, ja mums būtu uh, tāda nodokļu, nodokļu sistēma, uh, kas ļautu uh, atalgot tos patērētājus, kuri iegādājas ekoloģiskākus transporta līdzekļus. Tādējādi mums izdosies ietekmēt patērētāju uzvedību. ir svarīgi ne tikai pievērst uzmanību nodokļu jautājumiem, bet tātad arī eh, šie te, šiem te ekoloģiskiem transporta līdzekļiem. Paldies! Tagad Ležokungs vārds jums, komisijas pārstāvkungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es varu turpināt tādā pašā optimistiskā un entuziastiskā garā, kā par iepriekšējo ziņojumu Es lielā mērā atbalstu Klūnas kundzes ziņojumu, kuras eh, mērķis ir tāds pats kā komisijas priekšlikumam, proti paredzēt fleksibilitāti dalību valstīm, lai tās varētu samazināt nodokļu likmes, lai veicinātu to, ka dalību valstis pārietu no nodokļu sistēmas uz nodavu sistēmu. Ir svarīgi paturēt prātā, ka dalībvalstīm nav pienākums samazināt nodokļu likmes, bet ir nepieciešamā fleksibilitāte, lai to darītu. Ir viens grozījums priekšlikumā, kura mērķis ir vienkāršot komisijas dokumentu, šo, eh, proti ir runa par šo te eh, pārēju eh, ar pieciem soļiem, kā to piedāvā komisija, bet referenti uzskata, ka tas būtu jādara kā viens solis vienu gadu laikā. Es teiktu, kāpēc ne? Bet, ja jūs uh, centīsieties panākt šo, uh, šī grozījuma pieņemšanu, tad kāpēc to darīt tikai 2024. Uh, gadā? Ja to ir iespējams darīt uh, viens soļu ietvaros, to varētu darīt ātrāk. Es teiktu jau uh, sākot ar brīdi, kad pārskatītā direktīva stājas spēkā. Tātad tas ir vienīgais punkts, kur es vēlējos eh, teikt par šo ziņojumu, par šo priekšlikumu, eh, kur mēs lielā mērā atbalstām. Lielas paldies Žokungam! Saglabājiet šo optimismu, jo vēl viens ziņojums jāizskata. Es reiķinos ar jums, Maisners kundze, jūs gal galā esat atradusi Rikei kungu nostāju. Jā, jā, es nu pat uzzināju, ka eh, dokuments, kur Rikei sagatavojas, attiec uz abiem dokumentiem. Teličs kungs to atstāja te uz galda. Tātad Rikē kungs vēlas pateikties arī šai referentei par uh, ziņojumu, jo uzskat, ka tas iet pareizajā virzienā. Viņš atbalsta uh, principu, kas paredz ieviest nodevu, kas balstīta uz nobraukto attālumu un kas attiec uz visiem transport, visām transporta kategorijām, proti piesārņotais maksā, lietotais maksā. Šie principi ir pieņemami, tā skaitā arī ārējo izdevumu maksas ieviešanu. Tātad tas attiec uz abiem uh, ziņojumiem. Un uh, eh, Rikei uh, kunga grozījuma mērķis ir skaidrot dažus aspektus, piemēram, kas attiec uz uh, nodevām uh, sastrēguma gadījumā un citiem aspektiem. transporta iestādes subnacionāla līmenī var paredzēt savus pasākums. Nu, tāpēc viņš arī mums nebija atstājis citu dokumentu, jo gal galā um, šis vēstījums attiecās uz abiem ziņojumiem. Lielas paldies! Lielas paldies Maisners kundzei, Klūnas kundze, referentes kundze, vārds jums! Jā, liels paldies un paldies uh, deputātiem un komisijai par pienesumu. Es domāju, ka mums ir uh, Mēs esam viensprāts daudzos jautājumos, ieviešot nodevu, kas balstītu uz nobrauktu attālumu. Un ir skaidrs, ka ir jāsamazina um, nodokļu likmes un jāparedz dalībvalstīm noteiktā fleksibilitāte. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi uzsvērt, ka uz dalībvalstīm negūtas pienākums, ka tās ir tikai vadlīnijas, un es domāju, ka ir svarīgi paturēt prātā, ka nodokļu likmes ietekmē mazos un vidējos uzņēmumus jau īpaši, un mums ir nepieciešama uh, fleksibilitāte, lai nebūtu netaisnīgs sloga. Tas ir galvenais princips. Bet es ar prieku sagaidu turpmākas diskusijas ar ēnu referentiem, deputātiem, ar prieku sagaidīšu grozījumus, kas tiks sagatavot turpmāko mēnešu laikā. Ceru, ka ievērosiet uh, visus termiņus un priekšsēdētāji tūdēļ par to ieinformēs. Jā, jūs tik tiešām pareizi uzminējāt. Grozījums ir ies, iespējams iesniegt līdz 20. februārim pusdien 12. Un tagad turpināsim nākamo ziņojumu par sistēmu savstarpējo savietojumu. Salinīkungs, labdien, laimīgu jauno gadu! Došu vārdu jums, un pēc tam vārds būs arī ēnu referentiem un arī ekonomikas un sociālo lietu komitejas referents. Pareiz izteikties vārds Salinīkungam. La... Paldies! Ziņojums par um, pārskatīšanu direktīvai par ceļu lietotāju nodevu. Šī pārskatīšana bija nepieciešama, jo, kā komisija atzina, vecā direktīva vairs nav pietiekami aktuāla, līdz ar to ir svarīgi to atjaunot un koncentrēties uz uh, šo uh, savietojamību un informācijas izmantojamību, savstarpēju izmantojamību, lai risinātu problēmas, kas uh, šobrīd uh, skar pārobežu dimensiju ar dažādiem pārkāpumiem, kas varētu rasties. Tātad mērķis joprojām ir izveidot Eiropas līmeņa sistēmu, kas nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu tādā veidā, lai visu Eiropas Savienības eh, dalībvalstu infrastruktūras eh, būtu savstarpēji savienotas. Šobrīd eh, galvenie ierobežojumi sakņojas tajā, ka no vienas puses ir grūtības uh, piekļūt tirgumu šo pakalpojumu sniedzējiem. Šobrīd runa ir par tādu komplicētu jautājumu, pie kura noteikti vēl būs jāgriežas. Otrs ir izmaksas. Satelīta sistēmas, piemēram, protams, ir ļoti dārgas, un tad ir svarīgi ņemt vērā arī šīs izmaksas. Ir jāpārvalda veiksmīgi šis eh, process tādā veidā, lai gala lietotājiem nebūtu jānes uz saviem pleciem nesamērīgas izmaksas un sloks. Runājot par viedo transportu, ir šobrīd problēmas ar interferencēm uz frekvencēm un juridiskais eh, pamats, eh, kurā runa ir par informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm. Uh, ir saistīts ar rezolūciju par tātad šiem maksājumu pārkāpumiem, tātad gadījumiem, kad nav maksāts. Ir arī vairāki aspekti, kas parādās uh, kopsaucējā, ko izstādājām ar ēnu referentiem. Viens no aspektiem ir uh, tas, ka mēs nepiekrītam frekvences mainīšanai šīm telenodevām, jo tās varētu sastādīt pārāk lielas izmaksas. Ja mēs ejam šajā virzienā, tad būs jārisina interferenču problēma. Tālāk jautājums, kam jāpievērš uzmanība, ir saistīts ar to, ka komisijas pēdējā versijā piedāvātājs nav saistīts ar pielikumu, bet ar direktīvas pantu, un šeit runa ir arī par definīciju. Mūsu bāžas ir saistīts ar to, ka ir jānodrošina konsekvence ar Eiroviņas direktīvu. Tātad šeit ir atšķirīgs definīcijas viegliem transporta līdzekļiem un arī citas definīcijas. Tātad mērķis ir panākt konsekventas, vienādas definīcijas. Līdz ar to ieviesīsim e, tāds grozījums, kas precizēs gan šos aspektus, gan arī skaidri precizēs, kāda loma kuram dalībniekam ir. Izslēgsim atsauci uz videotolingu, jo tātad šobrīd te runa ir par sistēma, kas nav pietiekami uzticama, un tā tad tam arī ir jāpievērš uzmanība. Tātad eh, nobeigumā vēlos teikt, ka ir vairāki precizējumi, vairāki komentāri. No vienas puses vēlamies eh, pievērst uzmanību kontaktpunktu jautājumam, nacionāliem kontaktpunktiem, kam ir eh, jā ļauj valsts operatoriem piekļūt datu bāzē, Tur, kur nav tātad notikusi šī maksāšana, ir pārkāpums noticis. Ir jānodrošina optimāla sadarbība starp struktūrām, starp dalībvalstīm. Šobrīd uh, ļoti labu darbu jau ir paveikusi šīs uh, uh, telenodeva maksāšanas komiteja un tādēļ sadarbībā ar šīm struktūrām, un komisija strādājam vēl pie vairākiem aspektiem, kas būtu jāpieslīpē, uh, lai gala tekstā būtu pietiekami skaidrs viss. Un varu teikt, ka šī sadarbība ir diezgan konstruktīva. Lielas paldies! Salīnī kungam. Un tagad sāksim debates. Došu vārdu Senālavas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā es vēlos pateikties referentei par šo sagatavoto tekstu. Man ir tikai atbalstoši komentāri, varētu pieminēt pāris atsevišķus punktus, taču patiesībā viss galvenais jau tika pateikts. Vienkāršošana ir pamatota, un šeit mums ir jāapvienojas par attiecīgiem megahertz vērtībām, ir nepieciešama attiecīgā tehnoloģija, lai varētu koordinēt šīs sistēmas. Šie priešlikumi vēl rūpīgi jāizdiskutē padomē un parlamentā, un tas viss ir jāsaskaņo arī ar komisijas priešlikuma izpēti. Uh, Tāpat arī šobrīd vēl notiek diskusijas par šiem aspektiem, un es ceru, ka šie priekšlikumi tiks noslēgti un izskatīti laicīgi, un mēs tad varēsim visu salīdzināt ar galīgo priekšlikumu, un tad attiecīgi arī grozīt uh, attiecīgās definīcijas. Protams, ka būs vēl nepieciešams iesniegt grozījumu priekšlikumus, un būtu ļoti noderīgi rast eh, dažādu regulējumu tādiem reģioniem, kur ir mazāk piesārņojums, piesārņojumu un atkal centrāliem reģioniem pilsētām. Ir tādi urbānie reģioni, kur dažādas viņietas ir ļoti būtiskas, un šeit ir nepieciešama ļoti laba sadarbība. Ar prieku jau gaidu turpmāko sadarbību ar referentu un ēnu referentiem. Paldies! Senelovs kundze. Tagad vārds Riemsmēker kungam. Yes, thank you. I'm... Um, Paldies, atvainojos uh, Teva Noška kunga vietā. Viņš ir ēna referents un, diemžēl, šodien nevarēja ierasties. Un viņš man lūdza pārstāvēt viņa viedokli par Salīnī kunga, kundzes uh, ziņojumu priekšlikumu. Salīnī kungs uh, Tošņiko kungs uzskata, ka šis ziņojums ir labi līdzsvarots un jo īpaši vēlas atbalstīt sesto grozījumu, kur tehnoloģiju saraksts tiek pieņemts eh, līdz eh, lēmumu procedūrā, nevis ar šo komisijas priekšlikumu. Paldies par jūsu uzmanību. Abas esat! Tas tik tiešām bija ļoti īsi un kodolīgi. Bravo! Nākamais runātājs trīs minūtes. Voorzitter, eh, dank allereerst aan de rapporteur. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos mazliet plašāk. Paldies uh, eh, referentai. Es piekrītu tam, ka pēc iespējas ātrāk ir jāpanāk šo elektronisko uh, ceļu nodevu sistēma, sastarpējā savietojamība, lai šoferi var uh, gludi pārvietoties pa ceļiem un ka viņu uzmanība no mašīnas vadīšanas nenovērš uh, šādas blakus lietas. Šo sistēmu sastarpējā savienojamība tiek nodrošināta šajā priekšlikumā. Tāpat arī tiek vienkāršot sistēma attiecībā uz nodevu nemaksāšanu pārobežu kontekstā. Tas atvieglošu vienoto tirgu un tas veicina arī principu un to īstenot dzīvē, ka piesārņotājiem jāmaksā. Informācijas apmaiņa ir ārkārtīgi būtiska, tātad personas datu aizsardzība arī ir jānodrošina. Attiecībā uz sankcijām, soda naudām tām jābūt samērīgām un e, pēc iespējas harmonizētām. Šeit ir e, jāņem vērā arī tas, ka iespējams e, notiek neapzināta nodevas nesamaksāšana. Tad ir jāparedz iespēja samaksāt šo nodevu vēlāk, nevis uzreiz uzlikt sodu, jo tas ir noticis nejauši, nevis apzināti. Turklāt šīs tehnoloģijas ir ārkārtīgi svarīgas. Mums ir nepieciešama laba savstarpēji darbojušās sistēma, un jūs piedāvājat ceturtā pielikuma iekļaušanu regulā, taču mums vēl nav zināms, kā attīstīsies tehnoloģija, tādēļ ir būtiski, lai šī tehnoloģija attīstība tiktu attiecīgi raiti atspoguļoti mūsu tiesību aktos. Mums šeit ir nepieciešama elastība un ir labi ka ir šāds pielikums, ir iespējami delģētie tiesību akti, un tad, kad parādās jaunas tehnoloģijas, tad tās var raiti praksē īstenot, un nav nepieciešama ilgā likumdošanas procedūra. Tādējādi tiktu veicināta elastība un tiktu uzlabota arī šī savstarpējā sadarība starp elektroniskajām sistēmām. 14. grozījums un pārējie referents piedātoja grozījumi tos nevēlos atbalstīt. Paldies! Dalund, kungs. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Monsieur Dalunde, votre micro. Voilà. Uh, tack så mycket för ordförande. Uh... Paldies, priekšsēdētāji! Mēs apsveicam šo iniciatīvu esmu pārliecināts par to, kā nodevu uzlikšana satiksmes transporta sektorā ir laba pieeja. Tas ietekmēs eh, pārvietošanās kultūru un cilvēki izmantos arī citus eh, transporta veidus. Šeit ir jāvienkāršo sistēmu, lai varētu piedalīties arvien vairāk uh, dalību valstu, ne tikai pārobežu reģioni, kur uh, ir cilvēki, kas dzīvo vienā uh, valstī un strādā otrā, piemēram, Kopenhāgena un Malme. Un tiešām būtu labi, ja uh, Eiropas Savienība šeit veicina dažādu sistēmu savietojamību un uh, tostarp arī kravas preču transporta sistēmu. Paldies! Paldies, Rudalona kundze! Jā, cik ilgas laiks man ir? Pagaidiet, pagaidiet, eh, vienu mirklīti. Mums ir problēmas ar laika ievērošanu jau uh, labu brīdi, divas minūtes. Jā, es tikai gribēju teikt, ka pilnībā piekrītu gan komisijas, gan referenta nostājai kuru nu pat dzirdējām, par to, ka ir jānostiprina nodevu maksāšanas sistēmu starpsavienojamība, sadarbspēja. Tas ir ļoti svarīgi, un viena lieta ir lielie principi, vadlīnijas, un otra lieta ir precīza ieviešana visā Eiropas Savienībā, un tā, tā ir uh, praktiskā puse šai Eiropas starpifikācijas politikai. Man būtu jautājums eh, salīdniekungam par to, vai viņš vēlas precizēt eh, jautājumus, eh, kas ir saistīti ar šo pārvaldības sistēmu ķēdes posmiem, dalībniekiem, operatoriem. Gribētu arī zināt, cik lielā mērā būtu iedrīgi pilsētvides nodevās iekļaut šajā nodevu sistēmā Eiropas Savienībā. Paldies, nākamā runātāja. Paldies. Vispirms jau paldies eh, referentam par eh, priekšlikumu eh, par šo tekstu. Es tik tiešām uzskatu, ka ir īstais brīdis pievērsties šiem jautājumiem, lai nodrošinātu tādu sistēmu, kas optimāli savstarpēji darbotos ceļu lietošanas maksu pārobežu apmaiņas veicināšanā. Ja mēs nerisinām problēmas, kas ir saistīts ar šo sistēmu, tad slogs gal galā jau gulsies uz lietotājiem. Otrajā grozījumā, piemēram, runa ir par to, ka tehnoloģijām ir jāļauj sadarbspēja ar viediem transporta līdzekļiem, tātad ir jāveicina optimālāk risinājumi no digitālā viedokļa. Arī, lai izvairītos no pagarinātiem atjaunošanas laikiem, kas būtu pārāk ilgi, lai būtu eh, ļoti ātri iespēja darboties eh, reāli šajā tirgū. Tāpat ir jāņem vērā arī tas, ka Ir vairāk aspekti, kas skar pārobežu dimensiju, un tātad eh, šāda veida pārkāpumi ir viens no tiem, un eh, tie nekādā ziņā nedrīkst kropļot konkurences, līdz ar to mums ir jānodrošina efektīva sistēma, kas ļautu apmainīties ar šo informāciju arī dzen, lai izvairītos no tirgus kropļošanas. Līdz ar to vēlos vēlreiz pateikt paldies par šo priekšlikumu. Lielas paldies uh, eh, Demonta kundzei. Tagad došu vārdu uh, ekosaku pārstāvim Vitas Macelis uh, kungam. Vārds jums 3 minūtes. Lielas paldies priekšsēdētāji pēc uh, dziļām analīzēm un diskusijām mūsu komiteja arī pieņēma savu atzinumu attiecībā uz elektronisko ceļu nodevu sistēmu sastarpējo savietojamību. Un tā kā to šodien sapratu, tad tas ir ļoti līdzīgs uh, Salīnī kungu un citu jūsu komitejas locekļu prezentētajam ziņojumam. Taču vēlos jums prezentēt uh, galvenos uh, aspektus savā dzimtajā valodā, lietuviešu valodā. Mm. Vairāk kā 20 Eiropas Savienības dalībvalsts izmanto elektroniskās ceļu nodevu sistēmas, taču tās ir ļoti atšķirīgas, nav koordinētas. Tādēļ mēs atbalstam, mūsu komiteja atbalsta Eiropas komisijas priešlikumu eh, harmonizēt šīs sistēmas. Tādējādi mēs uh, samazinātu zaudējumus un izvairītos no tādām situācijām, kur uh, ceļu pārvadātāji sacenšas negodīgas konkurences ceļā. Transporta līdzekļi ir aprīkoti ar attiecīgu aprīkojumu, kas ir dārgs un tīkams uh, citiem, taču mēs varētu veicināt uh, planšetu citu planšešu viedāruņu un citu līdzīgu ierīču izmantošanu, kas visu vienkāršotu un kurus varētu izmantot visās dalībvalstīs. Mums ir jāuzlabo organizatoriskā sistēma šajā kontekstā ir jāizvairās no monopolu veidošanās elektronisko ceļu nodevu sistēmu jomā un ir jāpielāgo šīs sistēmas Eiropas automobīļu sistēmām, jo šeit ir nepieciešams lielas investīcijas. Mūsuprāt, Eiropas komisija ir jānodrošina attiecīgs finansējums un tādas e, sistēmas, kuras varētu praktiskā veidā izmantot dalībvalstīs un ceļu pārvadātāji. Uh, Vairāki mazi uzņēmumi un pašnodarbinātie strādā transporta sektorā, tādēļ šis aspekts varētu būt ļoti jutīgs, ņemot vērā sociālo dimensiju. Mums ir jāharmonizē šī elektronisko ceļu nodevu sistēma, jādara tas pēc iespējas ātrāk, un dalībvalstīm šeit ir jāizteno sādarbība. Šīm sistēmām ir jābūt elastīgām, uh, Tām jānodrošina esošā aprīkojuma izmantošana, taču tām jābūt atvērtām jaunām tehnoloģiskām investīcijām. Un, un noslēgumā mums ir jāņem vērā Eiropas Savienībā esošie sociālie principi. Paldies! Merci beaucoup! Liels paldies! Ekosok um, ziņotājam un tagad došu vārdu Eiropas komisijas pārstāvim Diežvākungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Sākumā vēlos pateikties Salīnī kungam par šo ziņojumu priešlikumu un vispārīgo atbalstu komisijas priešlikumam. Tātad jūs atbalstat komisijas priešlikumu galveno mērķi veicināt elektronisko ceļu nodevu sistēmu, savstarpējo savietojamību kā arī šo jauno informācijas apmaiņas mehānismu, kas nodrošinātu to, kā eh, pārkāpēji piesārņotāji maksā. Šeit ir vesela virkne dažādu grozījumu. Īpaši vēlos pieminēt grozījumu attiecībā uz nacionālajiem kontaktpunktiem. Šī iespēja nodrošināt informāciju uh, iekasētājiem. Ar to var veicināt efektivitāti un uh, īstenošanu. Ņemu vērā to, ka ir jāizmanto esošās uh, tehnoloģijas, tas ir ņemts vērā galvenajā direktīvas uh, daļā, tas ir ārkārtīgi būtisks elements un to būtu iespējams grozīt tikai ar ierasto likumdošanas procedūru. Taču esam uzklausījuši arī uh, Van Mintelberga kunga teikto un mūsu priekšlikums šīs tehnoloģijas iekļaut pielikumā tieši paredz to, lai tiktu daudz, lai varētu nodrošināt vienkāršāku, ērtāku tehnoloģiju izmantošanu, pielāgošanu pienācīgā veidā. Iespējams, ka par šiem aspektiem vēl ir jāpadiskutē detalizētāk. Tika pieminēts vēl viens aspekts, kur komisija nevar piekrist uh, referentam. No, nu, tas attiec uz definīciju attiecībā uz elektroniskajām domēnām šo automātisko numuru atpazīšanas sistēmu. Mēs īsti nesaprotam, kādēļ referents paredz šīs sistēmas izslēgšanu. Um, mēs šeit saskatām ļoti labu pamatojumu paturot šo sistēmu iekļaušanu. Ja mēs šo NPR sistēmu izslēdzam, tas nozīmē, ka šī sistēma mm, nevarēs izmantot tās priekšrocības, kāds ir paredzēts ar šo galveno priekšlikumu mēķi - izmantot informācijas apmaiņu, izmantot nodevu maksāšanas infrastruktūru, un mēs e, tieši no šīs sistēmas menedžeriem zinām to, ka pastāv krāpniecība šīs sistēmas izmantošanā. Proti lietotāji to izmanto un nemaksā. Uh, Turklāt mēs šo sistēmu arvien vairāk piedzīvojam, ieviešamies dažādās pilsētās, un ja mēs neiekļausim šo sistēmu, tad tirgū netiks nodrošināta stabilitāte un uh, nevarēs nodrošināt Eiropas uh, risinājumu visā Eiropā, vai nu tas attiektos vai uz privāto vai valsts sektoru. Tādēļ mēs tiešām aicinātu uh, integrēt MPR sistēmu atpakaļ šīs uh, tiesība aktā aptvērumā. Un noslēgcošais punkts, ko pieminēja Salīnī kungs, institucionālais aspekts paralēli šai direktīvai. Mēs šobrīd varam sarunas ar dalību valstīm par ETS lēmumu pārskatīšanu. Tā ietvaros ir iekļautas eh, katra nodeva iekasētāju un sistēma nodrošinātāja pienākumi. Un šeit mēs konsultējamies arī ar eh, Eiropas parlamentu juridiskos eh, dienestu. Un izskatās, ka daži aspekti ITS eh, komisijas lēmumā var būt ārkārtīgi būtiski attiecībā uz sastarpējo savietojamību. Un, ja tas tā ir, tad tos nevar pieņemt ar īstenošanas vai delģēto tiesību aktu. Un šeit pastāvēs iespējas izdiskutēt dažu šo elementu iespējamo iekļaušanu direktīvā, bet kā jau to minēja referents, mēs ļoti cieši konsultējamies runājot par šo elementu. Tas bija viss no manas puses. Paldies! Merci beaucoup, monsieur! Lielas paldies Viežā kungam! Salīnī kungs vārds jums! Paldies! Paldies uh, kolēģiem, ēnu referentiem par komentāriem. Nu, varu teikt, ka komentāru kopējā virzība norāda uz to, ka salaicīgi panāksim kompromisu. Rakstveida uh, komentāri ir tie, pie kuriem, protams, uh, strādāsim visvairāk. Jā, vismaz eh, sākotnēji atcaucoties status komisijas teikto, bija šāda virzība, taču es vēlos precizēt eh, to, ka mūsu pieeja nebija vienkārši pilnīgi un galīgi izslēgt šo video tolingu, bet ieviest tādu kā atbalsta sistēmu, eh, kas palīdzētu pāriet uz optimālāku modeli, jo šobrīd tāda vienkārši pārtraukšana nebūtu optimāla, un tātad ir jāizvērtē visi tehniskie aspekti, lai mēs varētu uh, izvērtēt pēc iespējas precīzāk, uh, kurā virzienā doties. Runājot par komisijas uh, jautājumu, kas skar uh, šo jautājumu pārcelšanu uz pantiem, kas šobrīd ir eh, pielikumā, es domāju, ka šeit runa ir par specifiski tehnisku jautājumu, un tātad komisija piedāvā to pārcelt uz pielikumu. Mēs uzskatām, ka tam ir jābūt eh, pantā. Ja šī tehniskā informācija neparādās pašā tekstā, pašā pantā, tad arī no tehniskā viedokļa pati uh, Eh, direktīva, pats eh, tiesība akts vairs eh, nav tik spēcīgs. Tātad ir jāņem vērā šie aspekti. Tāpat runājot par pilsētvides transportu, par pilsētas transportu, ir jāizvēlas pēc iespējas visaptverošāka pieeja un Tādēļ piekrītu, ka ir skaidri uh, jānošķir tā problemātika, kas skar pilsētvidas transportu un ārpus pilsētas transportu, tā, lai nodrošinātu harmonizēšanu jau šajos līmeņos un pēc tam jau varam skatīties tālāk, ko darām pašā pilsētā, taču šobrīd varbūt tam īstais brīdis vēl nav pienācis. Lielas paldies Salīnīkungam! Atgādināšu, kā grozījuma iesniegšana ir līdz 20. februārim pusdienlaikam. Un tagad turpināsim. Nākamais punkts skār pārbaudi komisijas pārstāvju stāšanās par divām daļģētajām regulām par dzelzceļa kopīgajām drošības metodēm. Es gribētu aicināt komisiju iepazīstināt mūs ar šo jautājumu. Fiča kungs, jums būs 4-5 minūtes laika, un pēc tam būs informācija par delģētiem aktiem, delģētajām regulām, par dzelzceļu kopīgiem drošības metodēm. Būs eh, iespējas teikties eh, referentam, kas ir atbildīgs par šiem jautājumiem, pārējie deputāti varēs arī izteikties, ja vēlēsies. Tie, kas dodas prom, lūdzu, dariet to klusu, lai respektētu kolēģus. Paldies! Lūdzu! Vienu mirklīti. Ja vēlaties runāt, lūdzu, ejiet ārā no zāles. Lūdzu! Very much, Madam Chair. Lies paldies, priekšsēdētāji. Vēlos jums prezentēt ļoti cītā veidā tā divas delegātās regulas, kas attiec uz uh, drošības pārvaldības sistēmām dzelzceļā. Īsi pastāstīšu, kas ir šīs kopīgās drošības pārvaldības sistēmas. Pamat ideja tam ir tāda, ka tās detalizētā veidā apraksta, kas uh, dzelzceļa uzņēmumiem ir uh, jānodrošina, lai pierādītu to, ka nodrošina drošību dzelzceļu sektorā. Taču šie nav detalizēti kriteriji, kā šī drošība jānodrošina, bet gan kā tas ir jāatspoguļo. Tāpat arī tas nav nekas jauns. Tas jau eksistēja 4. dzelzceļa paketes ietveros, taču grozot uh, likumdošanas procedūru at atsakoties no prak, eh, tiek tagad eh, notiek pārējais delģētajiem tiesību aktiem. Nākamajā slaidā jūs redzat eh, pirmo regulu, kas attiec uz drošības pārvaldības sistēmu prasībām, kas ir jāievēro pirms dzelzceļu uzņēmumu var saņemt savu certifikātu un nākamajā slaidā. Uh, Jūs šeit redzat aktuālākos punktus, kas atspoguļo to faktu, kā stājoties spēkā ceturtās dzelzceļa pakotnes tehniskajam pīlārim, kopīgā eh, dzelzceļa aģentūra kļūs atbildīga par dažiem šiem aspektiem, kas eh, attiecas uz pārobežu eh, transportu. Un tāpat arī šeit būs eh, paredzēti īpaši pienākumu nacionālajām institūcijām. Tāpat arī mēs vēlamies, eh, vēlēmies šeit uzlabot eh, CSM, konkretizējām definīcijas. Nākamajā slaidā jūs redzat, ka vairāk uzsveram uh, šeit uh, cilvēku faktoru sistēmas ietveros. Tas attiecas uz uh, dzelzceļu uzņēmumu darbinieku, infrastruktūras menedžeru rīcību, uzvedību. Tas ir ārkārtīgi būtu, lai nodrošinātu drošu dzelzceļa satiksmi. Tad aplūkojam šeit konkrētas elements, kas attiecas uz darbinieku apmācību, procesiem, kas ir saistīti ar menedžeru uh, apmācību, kā tikt galā ar negadījumiem. Un tāpat arī pievēršam uzmanību ziņošanas pienākumiem, ētisko principu ievērošanai. Mēs nenosakam konkrētus uh, eh, pasākums šeit, bet uh, tad dodam tāds kā vadlīnijas tam, lai cilvēki, lai cilvēki zinātu, kā rīkoties uh, šajā kontekstā. Šeit vēl joprojām tiek atspoguļots fakts, ka tā vēl joprojām ir nacionālo institūciju uh, loma. nodrošināt pārvaldību dzelzceļa menedžeriem arī tad, kad tie tiek autorizēti no Eiropas uh, institūciju puses. Tad nākamajā slaidā šeit būtiskākais aspekts ir tāds, ka ja gadījumā operacionālo certifikātu autorizē aģentūra un notiek pārobežu operācijas, ir nepieciešama attiecīga eh, metodoloģija vairāku nacionālo iestāžu rīcībai, kā rīkoties šādā gadījumā un tas aptver arī lielāko daļu jauninājumu saistībā ar CSM šajā uh, likumdošanas aktā. Tāpat arī mēs ņemsim vērā iespēju uzlabot šeit attiecīgi definīcijas. Un noslēdzošajā slaidā vēlos jums īsumā pastāstīt par konsultāciju procesu ar ESSE. Neviena no šīm CSM uh, metodēm nav nekas īpaši jauns. Tās Šeit tiek īstenots ieteikumi no pagājušā gada dzelzceļa aģentūras eh, sniegtā pārskata, tika ņemt vērā arī ieteikumi no komisijas priešlikuma. Jāatzīst, ka nekas nebija pārāk uh, sarežģīts, un mēs ņēmām vērā visus šos ieteikumus priešlikumus, nodrošinot šos divus priešlikumus jums šodien. Tas arī viss no manas puses, un ar eh, prieku var atbildēt uz jūsu jautājumiem vai komentāriem. Paldies! Merci beaucoup, le représentant. Lies, paldies! Komisijas pārstāvim. Sāksim debatas. Atvainojos. Eh, eh, kolēģi pietikuši nevarēja ierasties. Baha kungs, paldies, paldies komisiju par šo prezentāciju kaut arī tie ir ļoti tehniskas dabas delģētie tiesība akti. Man būtu pāris jautājumi par punktu, kas skar astoto pantu kopīgās drošības metodas un īpaši punkts attiecībā uz uzraudzību. Gribētu šeit uzdot jautājums komisijai. Kāda ir šī koordinējušā loma EARA un vai arī komisija šeit spēlē zināmu lomu un kāda valoda tiks izmantot, lai apmainītos ar informāciju? Pēc pāris uh, gadiem uh, noteikti būs noderīgi sagatavot ziņojumu par to, kā šīs koordinētie pasākumi tika īstenoti un kuras vadošās lomas, kura iestāde uzņēmās. Tad runājot par uh, atgriezenisko saiti, par ziņojumiem, kādus reakciju jūs esat saņēmuši no nacionālajiem drošības iestādēm attiecībā uz šo atsevišķo drošības certifikātu atjaunošanu, modernizēšanu? Un tad uh, jautājums par procedūru Vai jūs jau no sākuma paredzējāt šādu pielāgošanas procedūru, vai jums bija paredzēts vēl kaut kas cits? Un noslēgumā saistībā ar šiem, diemžēl, ar vien vairāk eh, notiekošiem negadījumiem starptautiskās dzelceļa līnijās, kādu lomu spēlēs komisija un uh, Eiropas dzelceļa aģentūra veicot šeit izmeklēšanu vai šeit būs iespēja dot savus atzinumus un piedāvāt savus konkrētos priekšlikumus. Paldies! Lielas paldies, Bahkungs! Komisijas atbilda uz visiem jūsu jautājumiem. Bet es vous ai pas vu, monsieur Vimon de Kamp. Vandekamp, kungs, es jūs neredzēju. Vārds jums, es atvainojos, jūs nepamanīju. Lielas paldies priekšsēdētājiem! Nu, jūs iespējams man nepamanījāt, jo es nebiju pieteicies izteikties, bet tagad ieklausoties diskusijā un arī ieklausoties Baha kunga eh, jautājumos, es kā parasts pilsonis vēlētos uzzināt, vai drošība ir uzlabojusies, vai šobrīd ir pārāk, ko tādu secināt. Jo gal galā mēs vēlamies, lai um, pilsoņi varētu pārliecināties par to, ka situācija ir uzlabojusies. Paldies! Paldies par šo precizējumu, Vim Vanda Kampkungs, komisijas pārstāvkungs. Vai uh, situācija ir uzlabojusies? Mēs ļoti rūpīgi eh, analizējam statistikas datus, ko saņemam no dalībvalstīm, un jāsaka, ka eh, um, situācija nemaz nav tik viennozīmīga. Um, Dažās dalībvalstīs ir ārkārtīgi augsti drošības standarti, bet citviet eh, tas tā nav, piemēram, trūkstoši investīciju dēļ. Jāsaka, ka eh, dzelzceļa satiksme kopumā ir drošāka nekā ceļu satiksme. Un tajos reģionos, eh, kuros ir sliktāki drošības rādītāji, uh, mēs eh, uzraugam situāciju. Aģentūra eh, ļoti rūpīgi strādā, lai identificētu eh, tos aspektus, kas varbūt apdraud drošību un paredzētu tādas procedūras, kas uzlabotu drošību. Bet es domāju, ka statistika stati kopumā parāda, ka situācija ir. Uh, nemainīgi vai uzlabojas, jo gal galā tiek investēts infrastruktūrās un mēs cenšamies nākotnē uzlabot šo sistēmu. Tāpēc mums ir arī turpmāk jā, jāturpina investīcijas drošības sistēmās. Liels paldies! Es vēlētos, lai mēs atzīt to progresu, kur ir izdevies panākt šī ziņojuma ietvaros. Mihāls Krāmers ir mūsu referents, bet man būtu arī neliels jautājums. Kā dalībvalstis gatavojas tam, ka tiks piemērot šis jaunais noteikums? Tas būtu pirmais jautājums. Un ņemot vērā to, ka ir daudzi negadījumi, nu, arī Francijā ir piedzīvotas neticams katastrofas. Kā jūs nākotnē nodrošināsiet to, lai vadlīnijas tiek ievērots un lai būtu mazāk šādu negadījumu? Paldies par jautājumu. Runājot par šo noteikumu transponēšanu Dalībvalstu rīcībā ir laiks līdz nākamā uh, gada jūnijam. Likumdošanai paredzēta arī uh, opcija, proti, kas ļauj atlikt uh, šo īstenošanu 2020. gadam. Mēs regulāri sazināmies ar dalībvalstīm, ar komitejas palīdzību un uh, cenšamies noskaidrot, vai dalībvalsts ieviesīs šos noteikumus līdz eh, jūnijam nākamajā gadā. Mēs arī pieprasām datus par transponēšanu, mēs eh, cenšamies arī nodrošināt to, lai palīdzētu dalībvalstīm. Un dzelzceļa aģentūra šobrīd ir iesaistīta ļoti aktīvā darbā ar nacionālām iestādēm, nacionālām drošības iestādēm, lai tās piemērotu savu praksi. Jo īpaši eh, strādājot pie drošības certifikātiem, Notika eh, ļoti daudz konferences, eh, daudz vieta Eiropā ar dažādām eh, drošības iestādēm. Pagājušajā gadā mēs grasāmies atkārtot šo praksi arī šogad un runāt par detalizētākiem jautājumiem, kas saistīti ar īstenošanu. Tātad mēs cenšamies darīt visu iespējamo, lai noskaidrotu, ko dalībās grasās darīt, vai tas viss tiks ieviests uh, saulēcīgi un uh, ceram, ka tas tā būs. Tālāk, kas attiec par negadījumiem. Jā, šis traģiskais uh, negadījums, kas notiek Francijā īsi pirms Ziemassvētkiem, lika mums visiem pārdomāt, un mums ir jāizdara secinājumi, bet es domāju, ka mēs arī cenšamies diskutēt par to uh, kopumā um, drošību palielinās, tā nepasliktinās. Protams, ka šis negadījums Francijā parādīja, ka ir jādomā par pārbrauktuvēm, ir daudz, inf, daudz investīciju, lai samazinātu šādu pārbrauktuvu skaitu kopumā, un tagad arī domājot par automātiskajiem transporta līdzekļiem, mēs cenšamies saprast, kā tas sadarbosies ar dzelzceļa transportu, un noteikti pie tā būs jāstrādā arī turpmāk. Vēlos atbildēt arī uh, eh, Bahkungam par negadījumiem un komisijas lomu saskaņā ar drošības direktīvu. Eh, jāsaka, ka joprojām eh, dalībās pārziņā ir negadījumu izmeklēšana Tātad katrā dalībvalstī attiecīgajai drošības aģentūrai ir jāizmeklē eh, notikušais un jāsagatavo ziņojums eh, dzelzceļa aģentūrai, lai varētu informēt arī citas dalībās par to, kas eh, noskaidrots, bet aģentūrai nav jānāk klajā rekomendācijām konkrētos gadījumos par konkrētiem negadījumiem. Te varbūt ir jāpārskat jautājums par atļaujām, kuras izsniegusi šī diena savai eh, aģentūra pati. Noteikti ir jādomā, ko darīt šādos gadījumos, bet katrā ziņā uz uzraudzības loma kā tāda par negadījumiem gūstas uzdalībā uz iestādēm. Paldies! Liels paldies par šo papildinošo informāciju komisijas pārstāvi. Mēs noteikti atgriezīsimies pie šiem eh, tehniskiem jautājumiem. Tie ir prioritāte mūsu komitejai. Cienījamie kolēģi, vēlos atgādināt, ka parlaments ļoti rūpīgi seko tam, uh, kā tiek risināts jautājums par deleģētiem aktiem, un parlaments ir jāinformē tieši tāpat kā dalībvalstu eksperti. Tātad mēs vēlamies saņemt tikpat daudz informācijas, uh, kā uh, viņu, jo mēs ieviešam likumdošanu. Katrā ziņā liels paldies jums un paldies par šo informācijas apmaiņu. Cienījamie kolēģi, tagad pārtrauksim sēdi un tiksimies rīt un turpināsim darbu, bet tagad turpināsim ar koordinātoru sanāksmi pulkstens 17.30. Jā, Telīčs kungs, mēs tomēr sāksim 15 minūtes ātrāk nekā paredzēts. Ne, jūs īsti nezināt, jums nav viedokļa. Yeah. Uh, Very good. Interesting. Nice to know the stuff that we've seen.